ir balsojums. Nākamais darba kārtības punkts ir kopīgās debats par Eiropas Savienības un Tunisijas tirzniecības attiecībām. Mums ir paredzēts izskatīt eh, Mariela de Sarnes kundzes ziņojumu par ārkārtas autonomu tirzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas republikai, kā arī uzklausīsim komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības un Tunisijas sarunu par brīvās tirzniecības noliegumu atklāšanu. Vispirms eh, dodu vārdu Desarnes skundzei. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji, godātā Cecīlija Malmstroma. Eh, šīs eh, šovakar debats ir ļoti būtiskas. Vispirms vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, kuri nodarbojās ar šo jautājumu pēdējo nedēļu laikā. Tas ir būtisks ne tikai Tunisijai, bet arī Eiropai. Vis, jūs visi zināt, kāds ir Tunisijas konteksts, jūs zināt, kādu ceļu Tunisija ir nogājusi kopš arābu revolūcijas. Tā ir viena no nedaudzām valstīm, kam ir izdevies īstenot demokrātiskās pārejas procesu, un šī valsts e, pelnīti saņēma arī no, Nobeļa miera prēmiju par Tunisijas dialogu. Bet jūs arī zināt, ar kādiem izaicinājumiem saskaras šī valsts. Mēs visi atceramies teroristu uzbrukumus un tie nebija nejauši uzbrukumi, bet gan tāpēc, ka Tunisija gatavojas gūt panākumus, un teroristi savukārt sagrāva ekonomiku, turismu, ir pieaudzis bezdarbs, ir tīpaši jauniešu un diplomētu jauniešu bezda, bezdarbs, un ir visas problēmas, ko rada kaimiņa attiecības ar Lībiju un iespējams rīt ar Alžīriju. Mums Mūsu interesēs ir, lai Tunisija gūtu panākums, un šādā garā ir sagatavoti abi teksti, par kuriem mēs tagad runāsim. Pirmais teksts ir ļoti svarīgs, to ir prezentējusi komisija, un tie ir steidzamie pasākumi, lai atbalstītu. Oliveļas atbalstam. Es tos aprakstīšu ļoti īsi. Šeit ir runa par konkrētiem pasākumiem, nevis tikai par tukšām runām un vārdiem, bet šeit ir runa par solidaritāti ar Tunisiju un tunisiešiem. Komisijas piedāvātais ir labs teksts. Tas nozīmē palielināt par 35 tūkstošiem gadā divus gadus eh, bez tarifa olīveļas eh, eksportu. Nosaukšu skaitli Eiropā mēs ražojam vairāku nekā uh, miljonu 400 tūkstošu tonu olīveļas, un šāds apjoms Eiropu nestabilizēs. Mēs esam saņēmuši grozījumus, norādot, ka mēs pēc gada varēsim pārskatīt situāciju, un, ja ir kādas problēmas, tad tiks veikt pasākumu. Otrakārt. Šis ir ziņojums par brīvo tirzniecību ar Tunisiju. Pirmā uh, kārta ir notikusi, rīt mēs pieņemsim rezolūciju, eh, pie kuras mēs eh, mūsu komitejā esam daudz strādājuši, un parlamentu vēstījums ir tāds, ka pirmkārt šī ir politiska rezolūcija un ne tikai brīvās tirzniecības zonu, šī ir rezolūcija, kas eh, liecina par mūsu solidaritāti un atbalstu Tunisijai. Mēs ar šo rezolūciju norādām pirmkārt, ka ir jābūt politiskai, otrkārt tam ir jābūt asimetriskam nolīgumam, pirmkārt Tunisija, otrkārt eh, un pakāpeniskam, treškārt, lai būtu caurskatāmība, ne tikai caurskatāmība, bet lai tunisieši kopumā varētu izmantot šo nolīgumu, lai tas būtu viņu nolīgums, un tāpēc esmu gandarīta, ka mums ir bijis dialogs ar Tunisijas parlamentu, kurš apmeklēja Eiropas parlamentu Tas ir ļoti svarīgi, ka šādas attiecības eh, ir spēkā. Šim nolīgumam ir jākalpo Tunisijai un tunisiešiem, un mēs tādā veidā varēsim būt kopā ar Tunisiju un tunisiešiem. Paldies! Paldies! Referentei un Tagad es dodu vārdu komisāriem Alstrēmai, kura izteiksies Eiropas komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētā dāmas un kungi. Labvakar! Tunisija un Eiropas Savienība ir bijuši cieši partneri jau sen, kopš 2012. gadā. Eiropas Savienība ir atbalstījusi jauno Tunisijas demokrātiju, eh, un ne tikai ar tirzniecību, bet arī interesējot politisko dialogu un ievērojami stiprinot finanšu atbalstu Tunisijai, jo, kā jau referenta teica, ir ļoti svarīgi atbalstīt šo valsts, kur demokrātija vēl ir vārga, un mēs zinām, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta Tunisijas tautēnu valdību. 20 gadus pēc asociācijas nolīguma parakstīšanas starp eh, mums un viņiem. Kopš tiem laikiem divpusējā tirzniecība ir vairāk kā divkāršojusies. Atkal ķeramies klāt jaunam procesam, vēl vairāk padziļinot mūsu tirzniecības saites. Mana pārliecība un arī nesenie, nesenie protesti eh, Tunisijā liecina par to, ka demokrātiskās, eh, ka sekmes demokrātijas ziņā ir atkarīgs no sekmēm ekonomikas ziņā, un tirzniecībai šeit ir liela nozīme. Tātad sarunas par padziļinātu um, visaptvarošu tirzniecības nolīgumu ir viens no veidiem, kā var stiprināt ekonomisko atkopšanos Tunisijā. Tas uh, arī pavadīs Tunisijas reformu procesu, un es eh, esmu apmeklējusi Tunisiju, lai sāktu šīs sarunas ar šo valsti. Ņemot vērā nestabilo ekonomisko situāciju Tunisijā, šīs diskusijas ir uzskatāms par lielu izaicinājumu, tāpēc, kā jau teica referenti, mēs ierosinām asimetrisku un pakāpenisku pieeju šīm sarunām. Mēs saprotam tunisiešu vēl virzīties tālāk pamazām. Tātad jāsāk ar apusēju ieklausīšanos, iestrādājot šīs valsts eh, īstenos situāciju īpatnību un katras puses gaidas. Eiropas Savienība piedalīsies šajās sarunās, eh, piedāvājot dažādo atbalstas pasākumu pakotni. Šī pakotne atbalstīs dažādos reformas procesu, atbalstot arī tādas nozas kā lauksaimniecība un uh, pakalpojumu nozara, īpaši veicinot privāto sektoru. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīga pilsoniskās sabiedrības loma demokrātiskos procesos Tunisijā. Arī tai ir jāspēlē nozīmīga loma sarunas procesos. Es tikos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Tunisijā sākot šo dialogu. Mēs iestājāmies par eh, caurskatām procesu, diskusijās ar pilsonisko sabiedrību, gan Eiropas Savienība, gan Tunisijā. Pilsoniskajai sabiedrībai jābūt iesaistītiem visos uh, diskusiju posmos, un tas veicinās arī uh, zināšanas par, šo, par šīm diskusijām un to rezultātu īstenošanu. Runājot par olīvēļu, tas ir um, par mūsu pasākumiem šai ziņā. Tas ir eh, būtisks atbalsts, eh, tā tiks veidots arī jaunas darba vietas. Augstu vērtēju, kā šo lietu risina Eiropas parlaments, kā to skatu un arī Mariela Desanes darbu augstu vērtēju un visu citu mm, deputātu darbu starptautiskās tirdzniecības komitejā un citās komitejas. Es ceru, ka parlaments rīt atbalstīs šo inte komitejas priekšlikumu tā, lai labums, ko mēs varam piedāvāt Tunisijai, varētu pēc iespējas drīzāk īstenoties. Olīvoļas importam no Tunisijas, protams, būs jāatbilst preferenciālai uh, izcelsmējas un Eiropas fitosanitāriem sanitāriem prasībām. Īstenošanas laiks ir divi gadi, un tas tiks uh, uzraudzīts. Protams, mēs ņemam vērā vispārējo situāciju Eiropas saimnības olīveļas tirgū. Mēs uzskatām, ka šī kvota tiks iestrādāta pašreizējā tirgus situācija bez kaut kādas īpašas ietekmes uz Eiropas Savienības ražotājiem. Es ceru, ka rīt mēs nosūtīsim spēcīgu signālu no Eiropas Savienības, ka mēs esam Tunisijas tautas pusē, esam gatavi viņiem palīdzēt īstermiņā, vidustermiņā un ilgtermiņā, jo tāda ir mūsu partnerība. Paldies! Tak, mm, dziękuję. E, a teraz w imieniu Komisji Rolnictwa. Paldies. Un tagad agri komitejas vārdā izteiksies Klārā Agilera Garcia. Paldies priekšsētētāji, komisāri, kolēģi. Vēlos apsveikt eh, Marildes Arnesu par sagatavoto ziņojumu. Esmu atzinumu sagatavotāja lauksaimniecības komiteja un uzskatu, ka mūsu viedoklis netika pietiekami ņemts vērā. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka lauksaimniecības komiteja pārāk labvēlīgi izturēs pret šo politisko nolīgumu par eh, ārkārtas komerciāliem pasākumiem. Eh, bija kopumā balsojums, lai nolaidītu Eh, priekšlikumu, ko bija sagatavojusi komisija. Eh, mūsu komiteja atbalsta politisko vienošanos, bet mēs esam nobažījušies, ka Eiropas lauksaimniecības eh, zonas intereses var netikt pietiekami saglabātas. Šeit ir runa par taiskaitā man apgabala Andalūzijas, kur ir daudzi lauksaimnieki interesu saglabāšanu. Gribu norādīt priekšsēdētāji, ka šis eh, eh, nolīgums ir jūtīgs, var iekļaut 11, grozījums numur 11, 12, 13, 14, un ka šie grozījumi nekādā veidā nekavē atbalstu Tunisijai. Paldies! Paldies, un tagad mēs pārējiem uz, eh, pie runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms Tautas partijas grupas vārdā Santiago Fisas Aiselā. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Tunisija, iespējams, ir vienīgā eh, vidusjūras dienvidkrasta valsts, kas eh, pāriet uz patiesu demokrātiju, un tas ir labs piemērs eh, mums arāba pasaulē, slikts piemērs islāma radikāļiem, kas darīs visu iespējamo, lai situāciju Tunisijā destabilizētu. Tāpēc ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai atbalstīt Tunisiju šajā brīdī, un es atbalstu eh, kvotas, kas tiek piešķirtas Tunisijas olīveļai. Tomēr derēti tie ir mūsu lauksaimnieki, kas maksā par sakām, un šobr, šajā brīdī ir svarīgi meklēt līdzsvaru, pieņemot tādus pasākumus, kas garantē to, lai Eiropas olīveļas eh, ražotāji ka viņu intereses netiktu apdraudētas. Es ceru, ka uh, Šis jautājums tiks atrisināts un teksts rīt tik, tiks pieņemts. Šeit ir e, runa par ārkārtas pasākumiem un nekādā ziņā šeit nav runa par e, to, ka varētu noraidīt brīvās tirzniecības nolīgumu ar Tunisiju, ko es uzskatu par solu uz priekšu un atbalstu demokrātijai Tunisijā. Paldies! Paldies! Tālāk e, sociāldemokrātu grupas vārdā Emanuēls Morels uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Euh, priekšsēdētāji, komisāri, darbie kolēģi, es domāju, ka šajā parlamentā visiem mums ir viens mērķis konkrēti un ilgtspējīgi atbalstīt Tunisiju un Tunisijas tautu To, tas jau izskanēja, bet ir svarīgi to atkārtīt. Mums, Eiropiešiem, svarīgi ir tas, kā Tunisija ir arā pavasar šūpuls. Un tā ir šobrīd vienīgā valsts kam ir izdevies īstenot savu demokrātisko pārēju, un arī, kā to norādīja referente, Tunisija saskars ar nepārtrauktiem izaicinājumiem, taiskaitā politiskiem, teroristiskiem, sociālistiem, tajā ir augsts bezdarba līmenis, krītas turisma līmenis, un mums ir jādomā par ilgtspējīgu atbalstu tunisiešiem, un pirmkārt, eh, tās ir, tā ir ārkārtas finansiāla palīdzība. Otra lieta, ko mēs varam darīt šobrīd steidzam un pagaidu kārtībā, ir paplašināt olīveļas kvotas eh, bez tarifā. Un domāju, ka ņemot vērām nelielo Tunisijas olīveļas īpatsvāru mūsu tirgū, tas varētu ietekmēt mūsu olīveļas ražotāju uh, E, stāvokli. Tomēr tas varētu e, būt kā atbalsts Tunisijai. Un visbeidzot, jānorāda, ka šeit pirmkārt ir runa par partnerattiecībām, kas ir ne tikai ekonomiskas, bet politiskas, un tas nozīmē, ka tās ir asimetriskas, progresīvas, un šeit es uzrunāju komisāri, es zinu, ka viņi to apzinās. Pilsoniskās sabiedrības piesaisti, kas reizēm ir nobažījusies, un tā uh, ir jāiedrošina Eiropai. Ar šo nolīgumu ir jāparāda, ka tas nav bizness kā parasti, bet ka šeit ir politiska situācija, kas tiek ņemt vērā un ko mēs mēģinām arī šajā gadījumā uh, īstenot. Ir jāatbalsta Tunisija un, un tās tautas centieni. Paldies! Un tālāk ECR grupas vārdā Notis Marijas. Priekšsēdētāja kungs, Trojka izputina Grieķijas lauksaimniekus un uh, aizdevēji uzliek uh, smagus uh, prasības darba cilvēkiem Grieķijā, un Grieķi ir smagi, Grieķis ir smagi skārušas dabas katastrofas pagājušajā gadā. Eiropas Savienība ir paredzējusi 70 tūkstošus tonnas ievies no Tunisijas 2016. gadam. Tas ir uzskatāms vienkārši par eh, nāves sodu grieķu olīveļas ražotājiem. Kāpēc šis piedāvājums? A, ar atpakaļējošu datumu kopš 2006. gada ievieš šīs prasības. Mācījums kundze, Lesbas, Krētas salas, eh, kur eh, tūkstošiem bēgļu ir nonākuši, ražotāji ir vienkārši izputināti. Grup, eh, Paldies. Alde grupas vārdā Mariet Šāki lūdzu. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundze, kolēģi! Mēs atbalstām ciešāku sadarbību par Eiropas Savienību un uh, Tunisiju ar tirzniecību. Es iesākumā vēlos uzteikt Tunisijas tautus uh, sasniegumu. Mēs zinām, ka šī ir grūti laiki un uh, mūs aizkustina jūsu pastāvīgā cīņa, stājoties pretī islāmistiem Tunisijā. Uh, teroristu uzbrukumiem. Tunisija ir paraugs miermīlīgai pārējai, taču šis ceļš pretī demokrātijai ir grūts, un Eiropas Savienībai jābūt Tunisijas galvenajiem lielākajiem partnerim. Atgādināšu, kāpēc pirms pieciem gadiem Mohameds Boazezi, Boazezi bezcerības dzīts paša sadedzinājās. Viņam bija izglītība, bet korupcija liedza viņam, tāpat kā daudziem citiem jauniešiem, stāties uh, viņa cienīgā darbā. Es ceru, ka tunisieši tagad spēs paši veidot savu nākotni. Un šādā kontekstā aicinu kolēģus neliekt uh, šai minimālai kvotai bez uh, nodavām sasniegt Eiropas Savienības tirgu. Ietekmes Eiropas Savienības tirgu būs minimāla, bet tas būs liels atbalsts Tunisijas cilvēkiem. Paldies! Paldies, Goe NGL grupas vārdā, Patrik Lērik kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā norādīja Dēsārnes kundze, mūsu pienākums ir atbalstīt uh, Tunisijas tautas emancipācija, kas ir noritējusi ļoti nemierīgos apstākļos, terorismu uzbrukumi trīskārt ir skāruši šo valsti ar negatīvu ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību. Efektīvi sadarbības līgumi ar preferenciāliem tarifiem var uh, atbalstīt uh, Eh, jūtīgas eh, nozares abās, abos vidus jūras krastos, konkrēti šeit ir runa par augļiem un dārziņiem, kur vajadzētu izvairīties no destruktīvas konkurences, un tas pats arī attiecas uz olīveļas ražošanu. Pretēji pilniem tirzniecības eh, nolīgumiem un finanšu palīdzībai no SVF mēs Eh, gribētu likt klāt partnerattiecību nolīgums, kas ir nolīgti pēc konsultācijām ar Tunisijas pilsonisko sabiedrību. Paldies! Paldies! Un tālāk eh, zaļo grupas vārdā Džordī Sebastijā uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs Kondze, mēs atkal šodien runājam par Tunisiju un šoreiz par konkrētiem pasākumiem. Šķiet, ka iegūst apveidu uh, tas, ka Tunisija būs Ziemeļāfrikas kastos pirmā de, vienīgā īsti demokrātiskā valsts. Mēs runājam par preferenciāliem pasākumiem. Uh, Eh, un um, iespēju importēt vairāk olīveļas ar nulles eh, muitas tarifiem. Arī es esmu no valsts, kas daudz eh, liela apjomā un augstā kvalitātē ražo olīveļu, bet apzinos, ka ir jāatbalsta Tunisija, kas atrodas uz demokrātijas ceļu, to skar terorisms, migrantu krīze un citas problēmas. Bet brīdī, kad jāsniedz konkrētāka palīdzība, uh, Eiropas Savienība ir neliela eh, iztēle, un tā atkal runā par brīvās tirzniecības nolīgumu. Tas ir ļoti nozīmīgs, ņemot vērā milzīgo Eiropas Savienības ekonomiku un nelielo Tunisijas ekonomiku. E, iesākumā e, Tunisijas pilsoņi var apmeklēt Eiropas Savienību e, tikai ar vīzu, savukārt mēs varam uz turien doties bez vīza, un Šis brīvās tirzniecības nolīgums nav ņēmis vērā Tunisijas pilsoniskās sabiedrībās intereses. Ir daudzi eh, veidi, kā atbalstīt, un mēs vēlamies pārvarēt neoliberālisma formas un palīdzēt veidot ekonomiku valstī, kura šobrīd tam nav gatava. Ekonomiskais un uh, so, uh, politiskais atbalsts nevienmēr nozīmē šādu brīvo tirzniecību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tālāk FD grupas vārdā Rosa D'Amato uz pusotru minūti. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, nepieļaujiet šo milzīgo kļūdu. Mēs nepalīdzam tunisiešu cilvēkiem ar šo nulles nodevu importa, uh, olīveļas importam. Mēs vienkārši kaitējam Eiropas dienvidu reģionu olīveļas ražotājiem. Ieklausieties, ko saka lauksaimniecības komiteja Eiropas parlamentā. Pievērsiet uzmanību. Pastāv risks, ka Itālijā uh, tiks uh, viltota olīveļa un tas kaitēs mūsu patērētājiem. Komisija nav ņēmusi vērā ieteikumu, ko tas atstās uz nodarbinātību. Nav šaubu par to, ka daži cilvēki vēlas, lai no Tunisijas šī oliveļa nonāktu Itālijā. Dažiem labiem patiks vienkārši uzlikt šai oliveļai Itālijas marķējumu, un es domāju, ka Itālijā gaidāmi simtiem tūkstošu Tunisijā ražots oliveļas eh, konfistēšana tāpēc, ka tā tiks viltot un pārdot kā Itālijas olīveļa. Mēs vienkārši kaitējam Eiropas dienvidvalstu olīveļas ražotē. Visa Eiropa jāpalīdz apkarot eh, Tunisijā nabadzību un islāma fundamentālus, taču jābūt tādai lauksaimniecības stratēģijai, kas stiprinātu mūsu lauksaimnieku ražotājus. Sociālisti iestājas par olīveļas uh, importēšanu no Tunisijas, un jūs patiesībā sākat karu starp dažādām tautām. Paldies, vai uzņemat, eh, vai es esmu gatava uzklausīt, kas parī kunga jautājumu zilās kartītes procedūras ietveros, lūdzu. Nav dzirdams runātājs, mikrofons nedarbojas. Uh, ah, Micro, please. Sehr geehrte Frau Kollegin, Sie haben gerade angesprochen die. Damato kundze, jūs nu pat runājāt par eh, negatīvo ietekmi uz Itālijas olīveļas ražotājiem. Vai jūs piekrītat tam, ka olīveļas tirgus Eiropā ir apmēram 200 tūkstoši tonu? Un mēs runājam par 30 tūkstošiem tonu papildus no Tunisijas. Pirms diviem gadiem tika eksportēts vairāk par 500 tūkstošiem tonu uz pārējām Eiropas Savienības daļām. Vai tiešām jūs domājat, eh, ka, ka tas kaut kā smagi ietekmēs eh, mūsu, jo šis apjoms un nu, tuns ir ļoti maz? Eh, tas, ko es teicu, bija pavisam kas cits. Es runāju par eiro vidus jūras lauksaimniecības politiku, ka vajadzētu šeit piesaistīt Ziemeļāfrikas valstis. Tas nozīmē, ka visi ražotāji, neaizmirsīsim, ka Eiropā, Itālijā mums ir atšķirīgs eh, eh, darbība veids, bet eh, izstrādājumi ir vien to pašu. Es runāju par karu starp trūcīgajiem, un šie 35 tūkstoši tonu reiz divi, tāpat arī uh, Eh, citi pasākumi, ko veicina Eiropas Savienība. Es gribu teikt, ka visiem ir jāpalīdz Tunisijai. Eh, Tunisija ir demokrātijas priekšpostēnis, mums te ir jāpalīdz, bet ne tādā veidā. Paldies, un nākošais runātājs ENF grupas vārdā ir Filips Lozo. Oui, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. No manas puses ir divas piezīmes eh, šajā sakarā. Pirmkārt, eh, kārtējo reizi eh, Eiropas Savienība demokrātijas aizsegā mēģina īstenot politisku iejaukšanos. Mēs zinām atsevišķu Eiropas valstu darbības citu valstu demokratizācijas procesos Ziemeļāfrikā un tuv, tuvējos austrumos. Tāpat es gribētu norādīt, kādas šīs iniciatīvas sekas būs attiecībā uz Eiropas olīveļas ražotājiem. Šī nozara ir pā, saskārusies ar nopietnu krīzi un nav nekādas vajadzības krīzi pasliktināt politisku iemeslu dēļ. Baktērija ksilēla fastidioze jau ir nodarījusi lielus postījumus un nevajag tos vēl palielināt. Tāpat arī, tā kā importam nebūs e, nodevu, konkurence būs eh, nelojāla, netaisnīga un mazie ražotāji tiks apdraudēti. Eh, loģiskās sekas eh, būtu atsacīties no priekšlikuma, kam nu, nodrošināts, lai imports neapdraudētu un nekaitētu Eiropas Savienības ražotājiem. Paldies, un tagad dodu vārdu. Nākošajam runātājam Salvatora Čiku uz pusotru minūti. Paldies, priekšstādātē. Es gribēju pateikt, ka es personīgi atbalstu kohēzijas politiku. Es arī atbalstu demokratizācijas procesus Tunīzijā, es esmu par Tunīzijas jauno sistēmu, bet tomēr es esmu pret šo pasākumu Es nevaru pieņemt, ka šāds pasākums tiek eh, pieņemts. Es runāju tieši par olīveļas tirniecību. Ne jau tas, ka man nepatīk tirniecība ar olīveļu, bet ehm, es esmu pret šo izvēlu. Vienu dienu mēs izvēlamies atbalstīt olīveļu, pēc tam tomātus, tad vīnu un tad vēl kaut ko. Un ehm, mēs paši diktējam un izvēlamies, ko vajadzētu veicināt, ko ražot kādā reģionā. Kāpēc mēs nevarētu izvēlēties gaļu vai pienu produktus? kāpēc mēs nevarētu diversificēt ražošanu kaut vai mūsu eh, dienvidos, eh, Sicīlijā vai Sardīnijā. Kāpēc mēs nevarētu ražot eh, to, ko grib iedzīvotāji? Varbūt nav vajadzīgs runāt par ražotā daudzumiem, bet drīzāk par to kaitējumu, ko tāda regulēša po politika mm, izvērš un, un kā ietekmē mūsu ražotājs. Uh, Mēs e, uzskatām, ka šeit Eiropa tikai zaudēs, un tā nebūs nekāda kohēzijas zīme. Un tieši tāpēc es arī esmu iesniedzis grozījumu, lai noraidītu šo priekšlikumu. Paldies! Tālāk Viktors Vostināro. E, vienu minūtu lūdzu. E, liels paldies, komisāra kungs. Iesākotnēji es gribētu pateikties referentē par lieliski sagatavoto ziņojumu, un es pilnībā viņu atbalstu šajā darbā. Un Tunisijai virzoties uz demokrātiju, tas ir avots respektām iedvesmai mums visiem. Tunisija saskars ar ārkārtīgi lieliem ekonomiskiem, sociālistiem, soci sociāliem izaicinājumiem, un ir ļoti būtiski sniegt atbalstu šai valstī, papildus mūsu dedzīgajām runām. Mums ir jāsniedz palīdzība, kā mēs esam to solījuši, un diemžēl mēs esam līdz šim paveikusi ļoti maz. Un arī šie komisijas piedāvātie patāk, pasākumi atbilst šai steidzamības paketē. Es gribētu eh, aicināt visus balsot par šo ziņojumu, kā to piedāvā referenti, un izvairīties no triloga, kas liktu mums. Um, uh, neņemt vērā ne tos termiņus, kas sākotnēji bija uh, nolīgti. Jāceras, ka Tunisija ir ļoti krīzes kārta un olīveļi būtisks eksporta produkts. Uh, paldies! Un tālāk. Selimovičs kungs, lūdzu. Lūdzu. Lielas paldies. Terorismu, teroristu uzbrukumi Tunisijā ir ietekmējuši Tunisijas jau tā vājo ekonomiku, un tāpēc komisijas mm, iniciatīva mm, atbalstīt šo olīveļas mm, pārdošanu ir apsveicams pasākums. Es saprotu, ka daži deputāti ir satraukušies, uzskata, ka te būs graujoši ietekmi no šī pasākuma, un, bet mēs skatāmies uz statistiku. Uh, Eiropas iedzīvotāji patērēs apmēram vienādu daudzumu olīveļas. Bet mūsu ražošana ir samazinājusies par 15% un olīveļas daudzums, kas tiks ies no Tunisijas, būs apmēram 1,7%. Lūk, salīdzinot šos cipars, jautājums deputātiem, kādā veidā šis viens papildu process, procents e, iznīcinās visu tirgu, kur mm, ir pietrūks 48%, jo 50% ir kritums. Un um, mēs saprotam, ka olīveļa tiešām ir galvenais eksporta produkts no Tunisijas. Tas uh, veicinās Tunisijas um, tautsēmniecības attīstību. Mums tā ir neliela lieta, bet Tunisija ir milzīga lieta, un es ļoti ceru, ka mēs solidāri to atbalstīsim rīt. Paldies! Un tālāk uh, Forences kundze, vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, personiski piekrītu komisijai. Es varu atbalstīt komisijas cēlo mērķi, atbalstīt demokratizācijas procesus, arī atbalstīt eh, Tunisijas ekonomiku. Uh, To visu ir nopietni iedragājuši teroristu uzbrukumi. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi tieši tādā veidā rādīt arī mūsu solidaritāti, atbalstot ekonomisko aktivitāti vidusjūras reģionā. Tomēr šis ārkārtas pasākums man nav pieņemams. Es nevaru pieņemt šo nulles likmi, jo nulles tarifi nav domāti ekonomikas stimulēšanai un drīzāk uh, mēs varētu varbūt vesarunas un, un um, norakstīt Tunisijas parādu. Uh, mēs runājam par to, kā palīdzēt Tunisijas ražotājiem, bet uh, faktiski šeit labumu kūst tikai lielie Eiropas eksporta uzņēmumi. Es gribētu jums atgādināt, ka olīveļas ražotāji, kaut vai manā reģionā Pūlijā, vispār Eiropas dienvidos, uh, ļoti būtiski cietīs dēļ šīm ārkārtas pasākumiem. Tāpēc es balsošu pret um, ne tikai pūlīju, lai, lai aizsargātu, bet arī, lai Tunisijas ražotājs aizsargātu. Paldies. Tālāk. Kaspārī kungs lūdzu un pusotras minūtes. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kollegen. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Mēs gribam palīdzēt. Tunisija tomēr gaidām arī kaut kādu atbildi, kaut, kaut, kaut ko atpakaļ no viņiem. Mēs gribam viņiem palīdzēt, mēs piešķiram šo nulles tarifu. Līdz ar to mēs gribam uzlabot tirkus piekļuvi, veicināt arī brīvo tirzniecību caur šo te nolīgumu. Bet No otras puses arī Tunisijai vajadzētu ķerties pie savu pienākumu pildīšanas ļoti nopietni. Es redzu, ka daudzi Tunisijas iedzīvotāji dodas Eiropas virzienā. Un kā ir ar iespēju sūtīt bēgļus atpakaļ uz Tuniziju? Manā valstī 2015. Eh, gadā mm, nebija neviens pats Tunisijas bēglis, kam tika piešķirts bēgļu status oficiāli. Tad mēs varētu runāt par 0% tieši bēgļu status piešķiršanas ziņā. Ja mēs uzlabosim viņiem piekļuvi olīveļu ziņā, tad arī viņiem jāatbild ar līdzīgi. Paldies. Un tagad. Airēns kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. E, godējumā referenti, šis privās tirzniecības nolīgums e, tiek e, nolīgts īpašos apstākļos. Tunisija vēl pirms 11. gada revolūcijas, tai bija vajadzīga palīdzīga, ba esmu gandarīta par olīveļas nolīgumu. Es neizprotu atsevišķu kolēģu nostāju, kuri mm, šo, tik ļoti satraucas par šiem diviem procentiem olīveļas gadījumā, lai gan citkārt, kad eh, brīvās tirzniecības nolīgumi var daudz nopietnāk ietekmēt mūsu lauksaimniecību, ir daudz eh, piekāpīgākie. Es no savas puses gribētu, lai brīvās tirzniecības nolīguma sakarā mēs sekotu tam, uh, lai būtu virzība, veidojot darba vietas, noturīgas attīstības Tunisijai, eh, lai šis nolīgums ņemtu spē, eh, vērā eh, ekonomika atšķirības un lai mēs īpaši sekotu sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību, jo no tās mēs varam saņemt daudz informācijas. Paldies par veikumu, paldies, godējumā deputāte. Un tagad dodu vārdu Salvatore Poļieze. Uz vienu minūti. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka šeit ir kaut viens deputāts, kas nejūt līdz Tunisijas iedzīvotiem pēc drausmīgiem uzbrukumiem pagājušā gadā. Uh, Un um, Eiropa dara, ko var, piemēram, 500 miljonu eiro ir um, piešķirti 12. februārī Eiropas komisija apstiprināja šo piešķirto finansējumu. Es uh, nedomāju, ka ar šo te pasākumu mēs tiešām palīdzēsim demokrātijai. Tas nav, manuprāt, pareizais ceļš. Šis um, nultarifs olīveļa tad 35 tūkstoši plus vēl 57 tūkstoši šādu palīdzību un atbalstu sniedzot, nu, mēs graujam lauksaimniecību, jo īpaši Itālijā un apstākļi arī tur, nu, tas ir Itālijā nav. Uh, nav īpaši labi. Mēs jau dzirdējām par šīm bakterioloģiskām slimībām, arī augi pūlijā ir cietuši, un 47% ir ražošanas kritums eh, šajā reģionā, un ja mēs sniegsim atbalstu kādiem citiem, tad mēs joprojām turpināsim graut mūsu ekonomiku. Paldies tālāk, pan Cērīkungs, viena minūte. Eh, paldies. Paldies Sārnes kundzei par padarīto darbu. Mēs eh, raugamies situāciju Tunisijā un daudz, kas šeit jau izskanēja. Tomēr Eiropas Savienības uzdevums ir atbalstīt politisko, ekonomisko un finansiālo atbalstu uh, Un galvenais ir nodrošināt šo demokrātisko procesu, novest to līdz veiksmīgam galam. Mums nav laika, mums ir jārīkojas, un arī brīvās tirdzniecības nolīgums sarunas ir jāved minētajā virzienā. Mums ir jādara viss, lai tiešām tas arī ietekmētu pozitīvi ikdienas dzīvi. Visi pasākumi ir jānodrošina ar, ar atbalstu no pilsoniskās sabiedrības, jābūt sarskatamībai. Uh, Un Eiropas parlaments ar citu vienmēr ir atbalstījis pilsoniskās sabiedrības iesaisti. Un arī olīveļas iepirkums ir jāskatās šādā gaismā komisijai un padomēji, jau notiek sarunas par šo te jautājumu. Mums ir arī jālieto veselais saprāts, regulējot šo jautājumu. Tunisija gaida nopietnu signālu no Eiropas parlamenta. Viņi grib veidot tādu līdzvarotu brīvās imniecības ietvaru. Paldies, tālāk Roškungs, viena minūte. Lielas paldies priekšsādātāji. Jā, mēs atbalstam šo solidaritātes izpausmi no Eiropas Savienības puses visām valstīm, kur ir grūtības, jo īpaši tād, nu, tādas valsts gribam atbalstīt, kur ir bijuši teroristu uzbrukumi. No otras puses mums arī uztrauc tieši veids, kā tie, šī solidaritāte tiek izpausta, un tieši šajā konkrētajā gadījumā, jo īpaši Ne tikai tāpēc, um, ka šis pasākums negatīvi ietekmēs jau tā neaizsargāto mūsu sektoru, mēs taču varam izdo, izdom, izmantot arī kādus citus instrumentus, kas mums ir gan ārlietu politikas ietvarā, gan kā humānā palīdzība. Ir iespēja arī izmantot citus instrumentus, lai palīdzētu un stiprinātu. Un mēs zinām, cik ļoti svarīgs ir olīveļu sektors e, tieši vidusjūras valstīm, arī Portugālei tas ir ļoti svarīgs. Tātad solidaritāte ir laba lieta, bet to nevarētu darīt uz mūsējo rēķina. Mums ir iekšēja Eiropas Savienības problēma un vai mm, nevajadzētu nodrošināt aizsardzību arī svarīgiem sektoriem mūsu dalībvalstīs, bet lai palīdzētu Tunisijai, te mēs varētu meklēt kādus alternatīvus risinājumus. Paldies! Paldies. Tālāk par ņokungs. Runātājs jau nav ieslēgts mikrofonu. Priekšsēdētājs. Kaimiņa attiecība nopietnas izaicinājums ir Tunisija. Lai atbalstītu šo valsti, pirmkārt, ir jāatbalsta šīs valsts eksports konkrēti olīveļas eh, nozarē. Un ir jānoslēdz taisnīgas tirzniecības partnerattiecības eh, ar Tunisiju, bet arī eh, sadarbība ir jābūt plašākai drošības ziņā ar eh, Magreba valstīm Eiropas Savienībai ir e, jāiegulda visi savi diplomātiskie spēki šeit. Atbalstīt Tunisijas ekonomiku nozīmē atbalstīt tās demokrātiju. Atbalstīt Tunisijas demokrātiju nozīmē cīnīties pret terorismu, kas skār šo valsti. Cīnīties pret terorismu nozīmē aizsargāt mums sevi pašiem. Lūk, tas ir veistījums, ko es vēlos, lai visi sadzird šajā sēžu zālē. Paldies! Nākošais runātājs Giovanni Lavija. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsošu pret šo priekšlikumu, es balsošu par šī priekšlikuma noraidīšanu, jo mērķis ir taisns, bet līdzekļi tā sasniegšanai ir kļūdaini. Samazināt importu nodevas neko nedos un nekādu labumu nedos Tunisijas eksportētājiem un op, eh, ekonomiskiem operatoriem. Labumu ņēmēji būs Eiropas importētāju grupa, kas eh, gūs labumu no Eiropas patērētāju eh, maksātā nodokļa. Tas nav tas, ko mēs vēlamies. Manuprāt, šodien mēs kļūdāmies. Mēs tagad uh, nodarīsim kaitējumu Eiropas lauksaimniecības nozarei, bet neradīsim nekādu pozitīvu efektu. Mēs runājam šobrīd par eļļu, kas ir ārkārtīgi duļķēni. Paldies! Nākošais runātājs deputāts De Castro. Priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi, atbalstīt Tunisiju tik sarežģītā brīdī ir morāls pienākums, un mēs nevēlamies no tā eh, sacīties tomēr. Mēs uzskatām, ka citi efektīvāki līdzekļi varētu būt eh, piemērotāki Tunisijas lauksaimniekiem, piemēram, ehm, izmantojot eh, Tunisijas, taiskaitā olīveļu, kas jau tiek plaši importēta Eiropas Savienībā. Uh, Atsevišķas NVO ir jau paudušas šaubas par mūsu iecerēto pasākumu noderību. Mūsu šaubas eh, nav korporatīvas domāšanas rezultāts. Mēs esam solidāri, bet mēs ne, eh, nevēlamies eh, apgrūtināt jau tā trauslo lauksaimniecības nozare Eiropā, nezinot, kas būs patiesā labumu guvēji no šiem pasākumiem. Es aicinu kolēģus atbalstīt eh, agrī komitejas grozījumus, lai samazinātu eh, Eiropas eh, tirgus sagrozošos efektus. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Petīra uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tunisija ir viena no vienīgajām valstīm, kurai izdevies gūt sekmes pēc arābu pavasara, tā ir nonākusi nevis hausa situācijā, bet uh, panākusi demokrātiskas reformas. Mums jāpalīdz Tunisijai uh, turpināt savu demokrātisko ceļu, kas uh, demokrātija pat labam tur ir vēl nestabila. Taču mums jānodrošina, ka šie pasākumi. Uh, nelabvēlīgi neietekmē Eiropas saimnības ražotājus. Olīveļa ir svarīgākais lauksaimniecības produkts Tunisijā, tāpēc ir svarīgi sniegt šo atbalstu Tunisijā, taču olīveļas imports no Tunisijas padarīs olīveļas tirgus regulēšanu Eiropas Savienībā sarežģītāku. Uh, Mēs esam redzējuši, piedzīvojuši, ka samazinās tad eh, olīveļas kvalitāte. Mums ir jāpalīdz Tunisijai, taču mm, ir jāpalīdz arī Eiropas ražotēm. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Silva Pereira, priekšsēdētāji, komisāri. Sāksim ar vissvarīgāko. Eiropas Savienībai jau bija politisks pienākums e, respektēt apņemšanos stiprināt tirsniecības attiecības ar Tunisiju. Tagad ir tāds pats morāls pienākums atbalstīt Tunisiju pēc terorisma uzbrukumiem, kuri smagi skār Tunisijas ekonomiku. Tāpēc ir saprātīgi atbalstīt olīveļas nozaru Tunisijā, lai gan mums ir jāpaturprātā, ka olīveļas nozara ir svarīga vairākām Eiropas dienvidu valstīm, tāpēc ir jāpaturprātā skaidri divas lietas. Pirmkārt, ka šeit ir runa par eh, ārkārtas un pagaidu pasākumiem uz nevairāk kā divu gadu periodu Turklāt, kā to norādīja referenti, šie ir pasākumi, kas ir, kam ir um, paredzēta piesardzības un izvērtēšanas pasākumi, un tie var tikt pārtraukti, ja tie nopietni skar olīveļas uh, tirgu Eiropā. Uh, mēs esam solidāri Tunisiju un arī rūpēsimies par Eiropas olīveļas nozaru. Ar to mēs esam beiguši uzklausīt uh, runātājus no politiskiem grupām un dosim vārdu brīvā mikrofonu procedūrai. Un vispirms izteiksies Seranu Santos. Paldies, priekšsēdētāji! Tunisija saskars ar ļoti nemierīgu periodu, un tā ir nepieciešama Eiropas solidaritāte. E, ta, pildus eksportam uz Eiropas Savienību apliecina e, un palīdz e, parādīt solidaritāti Tunisijai. Šī nozarē ir būtiska Eiropas Savienībai un Tunisijai, un ikvienā nolīgumā ir jāpieredz, jāparedz piesardzības pasākumu, lai garantētu iekšējo tirgu, kā arī jāpatur importa kvalitātes rekvizīti. Un es domāju, ka attiecīgajām instancēm būs jāizmanto apziņošanas pasākumi, lai mazinātu līdzsvaru trūkumu Eiropas Savienības tirgus darbībā un būs rūpīgi jāseko importētājam daudzumam. Tāpat tas eh, palīdzētu izveidot brīvās tirzniecības eh, zonu ar eh, Tunisiju pilnībā. Paldies, nākošais runātājs deputāte Žufrīdā. Siamo al fianco del popolo. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam līdzās ar Tunisijas tautu. Itālija bija ļoti solidāra imigrācijas ziņā. Un kā, komisār, kā jau jūs sacījāt, visai Eiropai ir jābūt solidārai šodien. Būtu bijis eh, vēlams, lai visas 28 valstis piedalītos komisijas priekšlikumu izstrādē par metodi, par ekonomisko ietekmi, lai šis solidaritātes eh, princips darbotos efektīvi. Bet šobrīd eh, situācija ir penalizējoša Eiropas dienvidiem, taiskaitā Itālijai. Un, manuprāt, nav veikta pietiekama ietekmes izpēte. Eh, NVO Tunisijā uzskata, ka šis nolīgums būs neefektīvs, eh, tās gaidīja. Kaut ko citu es balsošu, balsošu pret šo nolīgumu un gaidīšu, lai komisija pārformulēs savu priekšlikumu. Paldies, nākošais runātājs Jākovčī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Iesākumam es vēlētos sacīt, kā man ir zināms bažas, tomēr es balsošu pār. Es uzskatu, ka ar katru gadu mums ir cieši uh, jānovēro, kas notiek ar Eiropas Savienības tirgu, un es domāju, tas apliecinās to, ka imports uz Eiropas Savienību nāks par labu tirgotājiem Eiropas Savienībā. Es nezinu, cik lielā mērā labumu gūs paši Tunisijas olīveļas ražotāji. Tas ir tāds kā politisks vēstījums, ko mēs nosūtam šiem pasākumiem. Mums jāatbalsta Tunisijas tauta, mums jāparāda Eiropas parlamenta lēmums, ka mēs atbalstīsim Tunisiju. Tomēr man ir zināms bažas, ka patiesībā ieguvēji būs vidutāji, tirgotāji, nevis eh, Tunisijā eh, esošie līveļas ražotāji. Paldies! Paldies priekšsēdētāji Eiropas Savienībai būtu jāpalīdz un jāveicina demokratizēšanas process Tunisijā. Eiropā ir jāatbalsta Tunisijas ekonomika, taču tas nedrīkst vēl kaitēt mūsu pašu olīveļas ražotājiem. Tāds, kāds uh, komisijas priekšlikums ir tagad, tas var negatīvi ietekmēt olīveļas ražotājs Eiropā. Es domāju, svarīgi, lai Eiropas parlaments arī atbalstītu koriģējošos grozījumus, ko es iesniedzu un citi kolēģi lauksaimniecības komitejā. Viens no uh, grozījumiem paredz, ka olīveļai jābūt ražotāji Tunisijā, lai izvairītos no krāpšanās. Ceturtais grozījums paredz, ka mēnesī, uh, ka maksājumi tiek veikti ik mēnesi un lai nebūtu tā, ka vienā periodā ir par daudz um, importa. Ja šie grozījumi netiks pieņemti, tad es balsošu pret pašu groz, uh, priekšlikumu. Paldies, līdz ar to ir beigusies brīvā mikrofona procedūra, saka priekšsēdētāji, dod vārdu komisārai Malstrēmas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienījamās deputāts. Es domāju, šīs bija veiksmīgas debats, kas apliecina mūsu vēlmi atbalstīt Tunisiju. Tā vēl ir nestabila demokrātiska valsts cilvēkiem tur neklājas viegli, mēs arī zinām terorisma izaicin, eh, izaicinājums un citas problēmas. Un mums kā kaimiņu valsts ir jāatbalsta Tunisīti. Šīs valsts ekonomika arī ir smagi cietusi. Un tāpēc šis padziļinātais mm, asociācijas nolīgums, tirzniecības nolīgums eh, veicinās ne tikai partnerību, bet arī demokratizācijas un reformu procesu kas tiek īstenos Tunisijā. Cieši sadarbosimies ar Tunisijas valdību, lai identificētu prioritātes, lai nodrošinātu, ka šis nolīgums tiešām ir asimetrisks, ka dažas nozares tiek iekļautas vai izslēgtas uh, pakāpeniski. Un, protams, ka mēs ļoti uzmanīgi ieklausīsimies mūsu Tunisijas draugu sacītājiem. Mēs iesaistīsim pilsonisko sabiedrību, par to mēs daudz runājam ar Tunisijas valdību jābūt ir caurskatāmībai, iekļautībai un atvērtībai, cik vien iespējams. Arī Tunisijai ir ļoti dinamiska un spēcīga pilsoniskā sabiedrība pretēji daudziem tās kaimiņiem. Tad šis nolīgums ievērojami ietekmēs nākotni, taču paies laiks pirms redzēsim rezultāts. Ņemot vērā Tunisijas akūto situāciju, mēs vēlēmies šo valsts atbalstīt arī īstermiņā. Viens veids, kā to darīt, ir olīveļas nozare, kas ir ļoti svarīga Tunisijas ekonomika. Tā nav mūsu ideja. To pieprasīja Tunisija. Viņi vēlas, lai mēs to nozari atbalstītu. Kā mēs to varam darīt? Mēs to darām ar Tunisijai ļoti svarīgu un mums minimāli ieguldījumu. Mazākā 2% no mūsu kopīgā olīveļas tirgus tiks skarts ar šiem pasākumiem būs ļoti minimāli ietekmi uz mūsu tirgu. Līdz ar to deputāti es uzskatu, kaut arī dzirdu jūs sacīto proti, ka jums ir bāžas, jūsu bailes ir pārspīlētas. Mēs turpinām novērot situāciju, un tas tiks darīts divu gadu gaitā. Šis ir konkrēts veids, kā sniegt atbalstu Tunisijai īstermiņā. Tas ir arī signāls tam, ka solidaritāte nav skaista vārda vien, bet mēs rīkojamies šai virzienā. Tāpēc Komisija ir atbalsta referentu un, un celēm, ka viņa balsojums būtu pozitīvs. Paldies, komisār. Tagad vārds eh, referentē Desānes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri. Paldies visiem runātājiem šajās debatēs. Es domāju, ka visi mēs, pat ja mūsu skatījumi ir atšķirīgi, mērķis mums ir viens, lai Tunisija gūtu panākumus un lai tas kalpotu Tunisijas tautas interesēm. Par partnerattiecību nolīgumu. Es domāju, ka vēstījums ir skaidrs. Mēs nevēlamies vienkārši brīvās tirsniecības nolīgumu, tirsniecības līgumu. Mēs vēlamies patiesas politiskas partnerattiecības ar Tunisiju. Mēs lūdzam komisiju rīkoties ristēli piesaistīt eh, Tunisijas pilsonisko sabiedrību. Es saprotu, ka Tunisija uh, mūs uzklausīs un sadzirdēs šajā sakarā. Šīs sarunas eh, nav tādas, kas nāk no tukšā, kas ir veidošās tukšās vietās, bet tās ir domāts gan tunisiešiem, gan eiropiešiem. Tālāk par atbalstu Tunisijai. Protams, ir jānodrošina atbalsts īsā termiņā, tāpēc ir šie steidzamības pasākumi, un tā nav komisija, kur kādu rīt atmodās un teica, lūk, mēs šodien no, ar to nodarbosimies. Nē, tās ir Tunisijas lūgums, tas ir ļoti svarīgi to pateikt šovakar. Izskanēja dažādi viedokļi, bet tā skaitā neprecizitātes Eh, šajā sakarā. Netiks kopumā palielināts eh, imports no Tunisijas. Importētā summa, eh, importētais apjoms paliek tieši tāds pats. Turklāt mēs speram visus piesardzības soļus, un ja grozījumi tiks pieņemti rīt nobalsoti, tad pēc viena gada tiks veikt veikts novērtējums, un ja mēs konstatēsim kādu uh, līdzsvaru trūkumu, kam es neticu, tad komisija varēs piedāvāt pasākums, lai tos koriģētu. Tāpēc aicinu kolēģus būt solidāriem, mūsu parlamentam ir jābūt solidāram, Tunisija gaida mūsu spēcīgu politisku signālu rītdienu. Atbildēsim tām. Paldies! Paldies, mūsu debats ir beigušās tad mums būs arī rezolūcijas priekšlikums, tas ir viens, un, un rīt